Paldies! Tas nozīmē, ka tagad varam ķerties klāt balsojumam. Saskaņā ar darbu kārtību mums ir jābalso saskaņā ar vienkāršoto procedūru par Sartorī kundzes ziņojumu. Um, Eiropas kopienas un Brazīlijas Federatīvās republikas eh, nolīgums par sadarbības, par sadarbības zinātnes un tehnoloģiju jomā. Šī nolīguma atjaunošana. Lūdzu, balsosim, kurš par? Pret? Kurš atturas? Paziņojums ir pieņemts. Tagad otrs Sartorī kundzes ziņojums par Eiropas Savienības un Alžīrijas nolīgumu par zinātnisko un tehnoloģisko sadarbību. Lūdzu, balsosim. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Tagad Lūdzu. Lēnis kungs. Priekšsēdētāji, dāmas un kungi, es eh, vēlētos savas politiskās grupas vārdā pieteikt, ka attiecībos nākamo eh, grozīmu Hefner kunga, uh, Hefner kunga ziņojumu mums vajadzētu balsot ar personālo balsojumu. Es labprāt zinātu, kā balsos katrs deputāts par šo ziņojumu. Uh, Vai eh, kādam ir iebildumi pret šī, šo tikko izvirzīto priekšlikumu? Ja iebildumu nav, tad lūdzu arī rīkosimies saskaņā ar šo ieteikumu. Un eh, tad eh, tagad balsosim par Hefnera ziņojumu, kur ir runa par procedūru, ar kuru saskaņā Eiropas parlamentam nosūta un tas apstrādā padomas rīcībā esošo klasificēto informāciju par jautājumiem, kas neatiecas uz kopējās ārpolitikas un drošības politikas jomu. Kurš pār? Nē, personālais balsojums. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Pieņemts. Pateicos. Tagad Karima ziņojums. 18. ziņojums par tiesību aktu labāku izstrādi. Subsidiaritātes un proporcionalitātes principu piemērošana. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Tagad Kadeka ziņojums. Atvainojos, lūdzu. Vai radusies kāda problēma? Priekšādātājs esmu referents un gribēju izteikties pārsvārdos par šo ziņojumu. Kādien, Pite? Lūdzu, jums tas arī ir ļauts. Paldies, priekšādātāji. Nesatraucieties, jums būs iespēja noķert visas savas lidmašīnas un paspēt uz vilcieniem, godātais priekšādātāji kolēģi. Tūlīt balsosim par manu ziņojumu attiecībā uz ES kohēziju politikas stratēģiju Atlantijas okeāna reģionam. Te paredzēts veltīt būtiskus līdzekļus, lai uzlabotu šīs reģiona stratēģiju. Tiek izstrādāta ceļu kārta rūpniecības politikas jomā, lai spēcinātu tos strateģiskos sektors, kas svarīgi šim reģionam. Mums tāpēc ir vajadzīgi atbilstīgi līdzekļi arī kuģniecības jomā un nepieciešams ņemt vērā šo globalizācijas izaicinājumu. Un pateicoties jums, godātie kolēģi, mēs radīsim nepieciešamos nosacījumus, lai veidotu zināmu maršalu plānu šim reģionam. Tā būs burtiska revolūcija, un tāpēc jau šodien mums jāgatavo rītdienas izaugsmu. Paldies, kolēģi, par jūsu atbalstu. Danke dem Herrn Berichter. Paldies referentam. Tad eh, tagad varam balsot par kohēzijas politikas stratēģiju Atlantijas okeāna reģionam. Kurš par? Pret? Ziņojums ir pieņemts. Tagad Deivida Mārtīnā ziņojums par tirzniecības preferenču piemērošanas pārtraukšanu attiecībā uz vairākām valstīm. Mums ir jābalso arī par vairākiem grozījumiem. Sāksim ar Piekto grozījumu - personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad komitejas grozījumi no 1 līdz 3. Kurš par? Pret? Pieņemts. Tagad sestais grozījums - personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Ceturtais grozījums - komitejas grozījums - personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad uh, rezolūcijas priekšlikums ar grozījumiem, kurš pār, kurš pret, atturas, jāpārbauda. Ja Beidzam balsot. Pieteikums ar grozījumiem ir pieņemts. Tagad eh, likumdošanas rezolūcija personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. Sirsnīgi sveicam referentu. Tagad Kariņā kunga ziņojums par starpvaldību nolīgumiem starp dalībvalstīm un trešām valstīm enerģētikas jomā. Sāksim ar grozījumiem. Pirmais grozījums - komitejas grozījums. Kurš par? Pret? Kurš atturas pieņemts? Ceturtais grozījums. Sociāldemokrātu grozījums. Kurš par? pret norādīts. Tagad viens pirmais grozījums, komitejas grozījums, kurš par, kurš pret, atturas, pieņemts. Nepārbaudīsim, ja jūs tā vēlties. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais punkts. Komitejas un grozījums. Kurš par? Pret? Kurš atturas? Pieņemts. Līdz ar to piektais grozījums atkrīt. Tikai devītais punkts. Komitejas grozījums. Kurš par? Pret? kurš atturas pieņemts. Otrais grozījums atkrīt. Trešais grozījums, kurš par? Kurš pret? Noraidīts. Tagad komitejas grozījums, kurš par? Pret? Pieņemts. Tagad rezolūcijas eh, priekšlikums ar grozījumiem. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Tagad uh, likumdošanas uh, rezolūcija. Personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sirsnīgi sveicam Kariņu kungu. Tagad Garcijas Pēreses ziņojums par lauksaimniecības produktu kvalitātes schēmām. Referentes kundze vēlas izteikties. Lūdzu. Gracias, señor presidente. Lielas paldies, priekšādātāji. Vēlējos tikai visus informēt, kā attiecībā uz 103. grozījumu, ko iesnieguši zaļie. Mans viedoklis ir šāds, lai saturiski tam piekrīt, es tomēr gribētu aicināt jūs balsot pret to, tāpēc, ka tas ir ārpus tās nolīguma jomas, ko esam panākuši ar padomi. Lielas paldies par norādījumu. Sāksim to balsot. 104. grozījums, kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Līdz ar to atkrīt otrais bloks. Tagad pieminētais 103. grozījums - personālais balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums ir norādīts. Tagad balsosim par priekšlikumu ar grozījumiem. Kurš par? Pret? kurš atturas, pieņemts. Tagad likumdošanas rezolūcija. Balsosim ar personālo balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. Sirsnīgi sveicam referentes kundzi. Tagad Okonī kundzes ziņojums par Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondiem. Ir jābalso par diviem grozījumiem. Otrais grozījums. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Līdz ar to atkrīt otrais eh, komitejas grozījums. Un balsosim par priekšlikumu ar grozījumiem. Kurš par? Pret? Pieņemts. Tagad uh, balsosim par likumdošanas rezolūciju. Personālais balsojums. Referente vēlas izteikties. Lūdzu. Priekšādātā godātie kolēģi, ņemot vērā 57. pantu, es gribētu, lai gala balsojums tiktu pārcelts par re likumdošanas rezolūcijas vēlāku laiku. Mums vēl jāturpina sarunas ar padomu. Paldies! Danke, ich bringe diesen. Labi. Šo referentes, par šo referentes priekšlikumu mums ir jābalso. Kurš ir par atlikšanu? Kurš pret? Atturas. Līdz ar to šis referentes priekšlikums ir pieņemts. Lūdzu, Lamberts kungs. Mēs tagad gribējām tieši balsot par jūsu ziņojumu. Priekšādātāji godātie kolēģi, Tieši tāda pati situācija ir arī attiecībā uz manu ziņojumu. Tieši tāpat, kā teicu, nu pat Okonīkums gribēja vērst jūs uzmanību uz to, ka šis gadījums ir tāds izņēmuma gadījums, kad pēc veiksmīgi noslēgtiem trialogiem, kur tika panākta vienošanās, par ko komisija atklāt arī paziņojas par eh, starp padomu un parlamentu, eh, tajā brīdī, kad vēl pie varas bija Dānijas prezidentūra, šobrīd padomi ir atkāpusies no saviem solījumiem. Tas, par ko šobrīd balsosim, ir tas teksts, par kādu vienojāmies ar padomu. Mēs šobrīd gribam mudināt mudinātu padomu tomēr turēt savu solījumu, turēt savu vārdu un pieņemt šo dokumentu tādā kā t, formulējumā, kā tas ir šobrīd, un par kā tik panākt vienošanās jūnija beigās. Mēs joprojām gribam dot padomēji iespēju diskusijām un iespēju turēt šo vārdu, un tāpēc vēlamies gala balsojumu par šo dokumentu pārcelt uz vēlāku laiku. Tāds ir mans priekšlikums. Tāpat laikā mēs, vēl, mēs pilnīgi noteikti paliksim strikti pie šīs dokumenta versijas, un gribēju tomēr vēl teikt, ka padomu atkāpusies no savu vārdu tāpēc, ka ka tā vēlas mūs visus aizkavēt no efektīvas nodokļu pardīžu apkarošanas, kas, manuprāt, pats par sevi jau ir apkaunojoši. Paldies! Paldies, Lamberts kungs! Balsosim tagad par šo priekšlikumu. Pirms mēs ķersimies klāt pie likumdošanas rezolūcijas. Tagad balsosim par otro grozījumu, kurš par kurš pret, kurš atturas, pieņemts. Lūdzu, šlīt, šlīterkungs. Jā, priekšādātāji, es labprāt gribētu dzirdēt komentārus no Kipras prezidentūras par šo jautājumu. Yes. Ich verstehe die Frage, würde sie auch. Es saprotu šo jautājumu. Es labprāt vēlētos sniegt pozitīvu atbildi uz šo jūsu jautājumu, bet eh, padomas pārstāvi nav klāt. Līdz ar to es nevaru sniegt pozitīvu atbildi. Tāpēc eh, tagad eh, ķersimies klāt pie priekšlikuma ar grozījumiem. Kurš par šo prie grozīto priekšlikumu? Kurš pret? Kurš atturas? Līdz ar to priekšlikums ir pieņemts. Tagad balsosim par referenta priekšlikumu atlikt galīgo balsojumu. Kurš par? Kurš pret? Atturas. Pieņemts. Lai jums labi veicas sarunās. Tagad Langes ziņojums tirzniecības nolīgumā starp Eiropas Savienību un Kolumbiju un Peru paredzētās divpusējo aizsargu pasākumu klauzulas un banānu tirzniecības stabilizācijas mehānisma īstenošanu. Šeit ir ļoti daudz dažādu komitejas grozījumu. Uh, balsosim par visiem kopā, kurš par, kurš pret, kurš atturas, pieņemts. Tagad 28. grozījums - personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad 32. grozījums personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 33. grozījums. Personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 34. grozījums. Personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad 35. grozījums personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad balsosim par priekšlikumu ar grozījumiem. Kurš par? Kurš pret? Atturas pieņemts. Lūdzu. Jā, jā, prezident, liebe kolēģi. Priekšsēdētāji, kolēģi, es gribētu ieteikt atlikt galīgo balsojumu par likumdošanas rezolūciju, lai mēs varētu sākt trialogu. Balsosim par šo priekšlikumu, kurš par, kurš pret, atturas pieņemts. Lai jums labveic sarunās. Tagad balsosim par Laichtfrīda ziņojumu par Eiropas Savienības un Centrālamerikas asociācijas nolīgumā paredzētās divpusējo ārsāku pasākumu klauzulas un panākt tirdzniecības stabilizācijas mehānisma īstenošanu. Sāksim balsot blokā par komitejas grozījumiem, kurš par, kurš pret, atturas, pieņemts. Tagad 37. grozījums. Personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norēdīts. 31. grozījums. Personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad 32. grozījums. Kurš par? Pret. Kurš atturas pieņemts? 38. grozījums personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 39. grozījums personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 40. grozījums. Personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 41. grozījums. Personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad balsosim par priekšlikumu ar grozījumiem, kurš par? Pret. Pieņemts. Referentkungs, lūdzu jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji, kodājumie kolēģi. Šeit ir tieši tāda pati situācija, kā attiecībā uz Kolumbiju un Peru. Un tāpēc es eh, gribētu arī um, izteikt priekšlikumu, ka tagad mēs nevarētu uh, balsot par galīgo rezolūciju. Ir jāatcerās, ka mums vajadzētu šo ziņojumu nodot atpakaļ komiteja izskatīšanai, lai varētu vienoties ar komisiju un padomi. Balsosim par referenta priekšlikumu, kurš par, pret, atturas, pieņemts lai jums labi veicas sarunās. Tad eh, tagad balsosim par Geringeres de Odenburgas eh, ziņojuma par nenosakām autoru darbu atļautajiem izmantošanas veidiem. Balsosim par 62. komitejas grozījumu. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturas? Pieņemts. Līdz ar to pārējie grozījumi atkrīt. Balsosim par grozīto priekšlikumu. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Tagad likumdošanas rezolūcija. Personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta rezolūcija. Sirsnīgi sveicam jūs! Tagad Moreiras kunga ziņojums par ārkārtas autonomo tirzniecības preferenču ieviešanu Pakistānai. Balsosim par 47. grozījumu. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Tagad gro... priekšlikums ar grozījumiem. Kurš par? pret, atturas, pieņemts. Tagad likumdošanas rezolūcija. Balsosim ar personālo balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. Sirsnīgi sveicam referentu. Tagad balsosim par sešiem rezolūciju priekšlikumiem par stāvokli Sīrijā. Dodu vārdu Konam Benditam. Godātie kolēģi, gribēju izteikt mutisku grozījumu, izteikšu to angliski, tā lai visi to varētu saprast. Tātad mutiskais grozījums otrajam punktam. Tur tiek runāts par patvērumu meklētājiem un bēgļiem. Tekstā rakstīts aicinēja es Un es gribu pievienot aicina ES un tās dalību valstis uzņemties, uzsākt atbilstīgu reakciju un atbildību. Un es gribu pievienot un arī sniegt humanās palīdzības eh, skumano palīdzību bēgļiem patvērumu meklējiem, un te gribu vēl pieminot ne tikai bēgļiem, bet arī patvērumu meklētājiem uz ES dalību valstīm. Ļoti vienkāršs papildinājums, un tā ir humanā palīdzība, par ko runājam. Es domāju, ka gan kristieši, gan neticīgie šeit var man uh, sekot. Tagad man jājautā, vai kādam ir iebildumi pret šo motisko grozījumu. Sala Frankas kungs. Gracias, señor presidente. Eh, me gustaría hacer una. Paldies, priekšādātāji. Tik iesniegts eh, mutiskais grobījums, un es vienkārši gribētu sniegt skaidrojumu, varbūt precizējumu. Mēs galu galā atbalstam tās saistības, ko esam uzņēmušies arī sarunu gaitā, un pildām to, ko esam apņēmušies darīt. Mēs teicām, ka, lūk, Eiropas Savienība veiks atbilstīgu rīcību un pasākums, kas ietver arī humāno palīdzību. Tas jau pilnīgi skaidri izrietē no debatēm, kas mums norisinājās. Un līdz ar to Es nedomāju, ka ir nepieciešams šādā veidā papildināt vēl grozījumu ar vārdiem humanā palīdzība, un tāpēc mana grupa ir pret šādu papildinājumu. Tas vienkārši ir lieki. So. I, fragen, vier... Neskatoties uz to, man ir jājautā, vai ir 40 cilvēki, kas ir pret šo motisko grozījumu. Jā, ir sasniegts 40 deputātu skaits, līdz ar to šis grozījums nevar tikt pieņemts. Pirmais grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Norādīts. Otrais grozījums. Kurš par? Pret. Norādīts. Tagad eh, rezolūcija kopumā. Kurš par? pret, kurš atturas. Rezolūcija par Sīriju ir pieņemta. Tagad balsosim par sešiem rezolūciju priekšlikumiem attiecībā uz tiesu sistēmas izmantošanu politiskiem mērķiem Krievijā. Šeit nav iesniegti grozījumi, tāpēc balsosim uzreiz par visu rezolūciju. Kurš par? Pret? atturas. Rezolūcija ir pieņemta. Tagad balsosim par rezolūcijas priekšlikumu ekonomisko monetāro lietu komitejas eh, rezolūcijas priekšlikums attiecībā uz Eiropas Banku Savienību, par kuru vakar tika izvirzīti priekšlikumi. Balsosim par eh, C apsvērumu. Šeit ir balsojums par daļām paredzēts pirmā daļa, kurš par? Pret? Atturas? Pieņemta. Otrā daļa. Par? Pret? Atturas? Pieņemta. Jā, nebija nekādu šaubu. Tagad apsveram C. Pirmā daļa. Lūdzu. Ja jums tiešām, ja jums tiešām tā liekas, ka vajag balsot, nu tad balsosim elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad par E apsvērumu arī ir jābalso pa daļām. Pirmā daļā, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemta. Otrā daļā par. Pret. Atturas. Pieņemta. Tagad balsosim par rezolūciju ar grozījumiem, kurš par? Pret? Atturas? Pieņemta. Meine Damen und Herren. Dāmas un kungi. Līdz ar to balsojumu esam pabeiguši. Nekavējoties ķersimies klāt balsu skaidrojumiem. Lūdzu, ja jūs eh, nevēlaties sniegt balsu skaidrojumus, tad eh, ejiet no zāles ārā pēc piesaisa ātrāk. Pārtraukšu sanāksmi uz pāris minūtēm.